tāpēc es turpināšu ar paziņojumu saskaņā ar 216. panta 4. daļu. Nav bijis nekāda pieteikuma labojums, kurš vakardien tika 12. paziņots, līdz ar to tiek pieņemts. Un tagad sākam balsot.